un publiskie pakalpojumi Donavas un Adrijas jūras makroreģionos. Un es došu um, vārdu komisārei Krecu kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! godājumie Eiropas parlamenta deputāti, godājumie deputāti, eh, kolēģi. Vispirms es gribētu pateikties par to, ka likāt šo darbu kārtības punktu jūsu plānā. Mūsu uzdevums šeit ir izskatīt publisko pakalpojumu darbu, lai uzlabotu dzelzceļa pakalpojumu sniegšanu Donavas un Adrijas jūras makro reģionos. Pagājušajā nedēļā es um, piedalījos kādā pasākumā, kas notika Slovenijā Brdo. Um, mēs runājām par šo makro reģionu stratēģiju. Un šajā pasākumā piedalījās 500 dalībnieku ar ļoti entuziasmu. Viņi tur piedalījās, un tas nu, vēlreiz norāda uz to, ka makro reģiona jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Šeit ir iespējams kopīgiem spēkiem vērsties pret eh, mūsu izaicinājumiem. Ir iespējams uzlabot teritoriālo un sociālo kohēziju. Šī sadarbība ir ļoti svarīga un ir iespējams arī uzlabot savienojumus starp dažādiem reģioniem, izmantojot dzelzceļa sistēmu. Donavs un Adrijas jūras stratēģija palīdz mums identificēt šo dzelzceļa transportu, kas ir prioritārs šo pakalpojumu sniegšanā. Ir milzīgi trūkumi atsevišķos reģionos attiecībā uz dzelzceļu, un ja nav dzelzceļa, tad tas arī negatīvi ietekmē ekonomiskās izaugsmas potenciālu vecās dalībvalsts Itālija, Vācija un Austrija. Austrija ir ar ļoti labi attīstītu publisko pakalpojumu tīklu, bet arī tur ir iespējams uzlabot šos pakalpojumus. Bet jaunajās dalībvalstīs, Čehijas Republikā, Ungārijā un Rumānijā, situācija nav apmierinoša. Tomēr ir iespējams to uzlabot, jo īpaši pateicoties un izmantojot Eiropas finansējumu. Tad valstīs, kas ir ārpus Eiropas Savienības, eh, tur varētu teikt, ka dzelzceļa sistēma nav labi attīstīta, tur ir nepieciešams reformas un investīcijas. Ņemot vērā šo informāciju, Eiropas komisija uzskata, ka ir pienācis laiks eh, pildīt dažādas pakalpojumus, lai attīstītu dzelzceļa savienojumus. Šādai rīcībai vajadzētu būt bāzētai uz sekojušiem aspektiem. Vispirms mums ir nepieciešama stingra un laba sadarbības starp valstīm Nav iespējams um, citādā veidā gūt panākumus makroekonomiskā līmenī. Un tad mums ir nepieciešams arī valstīm cieši sadarboties, lai īstenotu reformas dzelzceļa sektorā, kā piemēram atsaistīšana infrastruktūras jomā, kā arī dažādu regulu īstenošana Un tālāk mums ir nepieciešams arī investēt rehabilitācijas eh, projektos, eh, ir jātiek galā ar eh, trūkumiem, jāuzlabo dzelzceļa pārvaldība un jānodrošina citi uzlabojumi. TNT vērtība Rietumbalkāniem sniedz arī lielisku iespēju un ietver šādām investīcijām. Un tomēr, dāmas un kungi, mēs visi zinām un saprotam, ka. Uh, sadarbība dzelzceļu sektorā nav pietiekama un ar sadarbību vien nav iespējams pārvarēt visus izaicinājumus. Mums ir nepieciešams strādāt um, kopīgiem spēkiem, lai uzlabotu šo projektu īstenošanu, lai būtu kopīgas struktūras lai padarītu robežu čēršošanas procedūras vieglāks. Un mums ir nepieciešams, lai visi iesaistītie vienojas par kādiem svarīgiem principiem. Un tie ir uh, Eh, principi, kas attiecās uz mm, publisko pakalpojumu kontraktiem. Eh, šeit pamatā ir konkurence. Un šeit ir vairāk izaicinājumu šajā jomā. Mums jādara viss, eh, lai tie resursi, kas ir mūsu rokās, būtu izmantoti arī efektīvi. Pirms trim gadiem komisija piedāvājusi likumdošanas priekšlikumu, tā bija ceturtā dzelzceļa pakete, un mēs uzskatām, ka jūs, kā koplēmumu procedūras dalībnieki atbalstīsiet mūsu priekšlikumu. Kā jau es teicu, mēs esam spēruši milzīgus soļus makroreģionālo stratēģiju ziņā, un tagad ir pienācis laiks šos principus īstenot dzīve. Šeit ir runa par konkrētiem pasākumiem, konkrētām pārmaiņām. Un šie pasākumi, tiem ir jābūt tādiem, kas atbilst privātā sektora un iedzīvotāju vajadzībām. Tas nozīmē labāki pakalpojumi, efektīvi pakalpojumi. Lielas paldies, es gaidu jūsu viedokļus diskusijā. Paldies. Un tagad došu vārdu Marinais Kukungam divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Paldies komisārs kundze. Makro reģioni ir ļoti pozitīva iniciatīva jo tie noved pie labākas koordinācijas, pie labākas kohēzijas starp eh, reģioniem, kas veido šo eh, makro reģionu teritoriju. Tomēr mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai šie naudas līdzekļi eh, netiek izmantot neliederīgi, jo šeit mēs runājam par kohēzijas politiku, kas ir daudz cietusi pēdējā laikā, Un, ja mēs nepareiz izmantojam naudas līdzekļus, problēmas varētu būt vēl lielākas. Mums ir nepieciešama koordinācija no komisijas puses Eiropas Savienības līmenī tā, lai dalība valstis um, no makro reģiona varētu savā starpā vienoties par konkrētām darbībām un, attiecīgi, lai nauda, kas nāk no struktūra fondiem, tiktu izmantota saskaņoti, lai projekti, kas tiek realizēti, tiek mm, saskaņoti un izpildīti mm, saskaņotā veidā kas attiecas uz Donavu un Balkānu Mm, teritoriju. Komisijas institīva paplašināt TNT tīklu, iekļaujot arī Balkānu reģionu, tā ir lieliska institīva un mums ir nepieciešams arī koncentrēties šeit uz galveno, un šeit galvenais ir dzelzceļi, ir nepieciešami arī koridori, un konkrēti projekti, kas nodrošina koridoru darbību, koridors vēd līdz ostai, un, protams, šeit es runāju vispirms par Konstancu, par Melnās jūras ostu un attiecīgi par Grieķijas ostām. Un jūs arī šeit spēlējat no komisijas puses ļoti svarīgu lomu. Jūs eh, koordinējat transporta plānus, ko iesniedz dalība valsts. Eh, rezultātā tiek veidot koridori šo plānu rezultātā. Un mm, mēs arī sēkojam dzelzceļa paketes eh, noslēgšanai, tam arī ir milzīga nozīme. Un vēl ir arī jāizmanto fondu naudas, um, atbalstot dzelzceļu visādi instīvu veidā. Paldies. Tālāk divas minūtes Dafardēls kundze. Paldies, komisārs kundze. Tas ir ļoti labi, ka mums ir šī ļoti svarīgā debata, un tā ir ļoti svarīga Rumānijas ekonomikai, arī svarīga centrālajai un austrumu Eiropai. Un Rumānija ir tāda valsts, kas griezās eh, pie komisijas, arī pie padomas, lai tiktu izstrādāta šāda stratēģija eh, Donavas reģionam līdz 2010. gadam. Šī stratēģija apvieno 14 dalībvalstis, šeit ir fokus uz konkrētiem izaicinājumiem ir arī noteikts vajadzības, mobilitāte, energoefektivitāte, arī mm, ūdens kvalitāte, socioekonomiskā attīstība. Bet, diemžēl, ir ļoti daudz šādu kopīgu izaicinājumu, tomēr ekonomiskā attīstība makro reģiona ietvaros ir ļoti dažāda. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešami instrumenti, lai mm, nodrošinātu lielāku sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēsiju. Rumānijas transporta masterplāns ir viens no šādiem instrumentiem, ir iespēja uzņemt Eiropas finansējumu, ir iespēja arī izpildīt transporta mērķus un piesaistīt vajadzīgās investīcijas infrastruktūras izveidēju šo masterplānu apstiprināja Rumānijas valdība un to pieņēma arī komisija dzelzceļa infrastruktūras projekti ir prioritāte. Tā ir prioritāte, kas uh, saskan ar Eiropas Savienības prioritātiem veidot vienotu transportu tīklu. Un es gribēju pasītrot, ka šeit ir nodrošināta saskaņa starp reģionālo politiku un dzelzceļa attīstības plāniem Donavas reģionā. Kohēzijas valstīs, piemēram, Rumānijā, šāda loģika palīdzēs uzlabot sociālo un teritoriālo kohēziju, kā arī seks, šīs trūkums, tukšās vietas, kas eksistē atšķirības ziņā starp valstīm reģionā. Paldies! Un tālāk došu vārdu Meisners kundzei divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies komisārs kundzei par paskaidrojumiem. No nu, diena ir tā, ka Eiropas Savienībā viena no brīvībām ir pilsoņu pakalpojumu un uh, kapitāla brīva kustība. Un Un, protams, mēs mēģinām ļoti daudz pa Eiropu pārvietoties arī ar dzels, pa dzelzceļu. Daudzos reģionos tas joprojām nav iespējams. Tieši tādēļ ir jāparunā arī par atbilstošu infrastruktūru tieši makro reģionos. Komisārs kundze, jūs teicāt, ka tā ir viena no prioritātēm. Protams, mēs nevaram savienot visas salas ar cietzemi, Adrijas eh, jūras reģionā tas būtu ļoti jauki, bet nu, mēs nevaram to atļauties. Bet jāsaprot, kur ir lielākie deficīti. Ja mēs runājam par makro reģioniem, šeit ir jāizskauž pārāk lielas atšķirības, lai visiem būtu vienādas uh, iespējas. Un jāsaka, ka mēs arī E, e, izveidojam tādu modeli par koridoriem cauri visai Eiropai, kas e, savieno Eiropu. Es šeit runāšu par dažiem koridoriem, tātad a, Baltijas jūra, Adrijas jūra, tur ir 16 robežu šķēršošanas punkti, 9 no tiem ir ar vilcienu satiksmi, un tātad šeit ir daudz uh, trūkumi, sevišķi Slovenijā un Polijā jāņem brīžiem uh, brauc tik lēni, nu, ka ir grūti vispār kaut kādu uzņēmēju darbību garantēt. Līdz 30. gadam ir nepieciešams ļoti daudz investīciju, to mēs nevaram paveikt vidusjūras austrumos, eh, austrumos tur ir, eh, piemēram, jāpārsēž eh, sešas reizes, lai aizbraukt no Atēnām uz Hamburgu. Nu jā, Hamburga neatrodas ne Adarijas jūras, ne vidusjūras reģionā, bet ir ļoti daudz atšķirību, kas ir jāizskauž. Un ja mēs runājam, piemēram, par Adrijas jūru, Un šo reģionu, lai brauktu no Čehijas uz Vāciju, tur ir arī astoņas robežas jāšķērso, un brīžiem atšķiras arī spriedze elektrības vados. Ir jādara ļoti daudz, un ir ļoti labi, ka mēs runājam par makro reģionu politiku un mēģinam cilvēkiem uzlabot apstākļus. Paldies, paldies! Tagad uzstāsies Krāmeru kungs uz divām minūtēm. Priekšsēdētais kundze, komisārs kundze, pirms dažiem mēnešiem Parīzē notika klimata konference un Eiropas Savienība ļoti aktīvi runāja par klimata mērķiem, kas ir jāīsteno. 25% no visām emisijām rodas tieši transporta sektorā un tas ir vienīgais sektors, kur emisijas par 22% ir pieaugušas kopš 90. gada. Un, piemēram, nozarē, industrijā tās ir samazinājušās par 38%, tādēļ mums ir jāpadomā par savām mobilitātes ieražām, lai varētu uzlabot uzlabot klimata mērķus. Jāsaka, ka daudzos lauku leģionos transports ir nepieciešams, tā ir dzīves nepieciešamība, un lūdzu nepieļaujiet atkal Portugālē pieļauto kļūdu. Pirms 10-15 gadiem tieši šajā valstī tika uh, uh, daudzi dzelzceļa savienojumi likvidēti, tagad tur ir uh, ļoti daudz šosei, bet daudziem cilvēkiem vairs nav līdzekļu, lai braukātu ar automašīnām, nu un mobilitāte ir cietusi neveiksmi. Tieši tādēļ mēs vēlējāmies organizēt šīs debatas. 30-40% eh, no dzelzceļa satiksmes tagad arī to ir paredzēts likvidēt Rumānijā. Komisija tam ir piekritus. Nu, ja jūs tam piekritīsiet, tad klimata mērķis nekad nevarēs sasniegt. Tieši tādēļ skaidri un gaiši ir jāpasaka, dzelzceļam ir jābūt prioritāram. 60% no struktūra fondu līdzekļiem tiek atvēlēti šosejām un ceļiem, 20% tikai dzelzceļiem, 30-40% no dzelzceļa līnijām vienkārši likvidēt eh, šos savienojumus, tas nav prātīgi. Jāsaka, ka 90% no cilvēkiem izmanto vilcienu, lai uh, mērotu nepārāk garus attālums līdz 50 kilometriem. Nu, padomājiet par šīs infrastruktūras uzlabošanu. Tas ir galvenais, pie kā mums jāstrādā, ja mēs runājam par Eiropas uh, dzelzceļu tīklu, nu tā ir pilnīga mozaīka, tāds lupatu deķis, kas, kur fragmenti apstājas pie robežām. Mums ir jādomā par labākām pārobežu dzelzceļa līnijām, kas tika iznīcinātas kara un pēckara gados. Mums ir jādomā par klimata pārmaiņu samazināšanu, bet mēs to nevarēsim izdarīt, ja mēs 30-40% no dzelzceļa līnijām uh, Rumānijā slēgsim. Paldies! Krāmera kungs, jums ir zilās kartītes jautājums. Tāpēc Dēla kundze uzdos jautājumu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Krāmera kungs, es atceros, ka jūnijā mums jau bija diskusijas transporta komitejā. Gan Rumānijas valdības pārstāvi, gan komisijas pārstāvi. Uh, kopīgi ar mani runāja par to, ka nav paredzēts slēgt 30% no šiem dzelzceļa savienojumiem. Nē, mēs runājām par šo tīklu uzlabošanu, optimizāciju. Es jums toreiz uzdevu jautājumu. Es teicu, ka Rumānijā ir viens no uh, lielākajiem, garākajiem dzelzceļa tīkliem Eiropā, un es teicu, ka Vācijā un Francijā īstenībā pēdējo gadu laikā ir uh, likvidēts daudz vairāk dzelzceļa savienojumu nekā Rumānijā. Mēs vienmēr esam runājuši, ka ir jāizmanto dzelzceļš daudz biežāk kā tāds ilgtspējīgs un vienojošs transporta līdzeklis. Lūdzu, Eiropas parlamentā uh, neizmantojot izmantojiet aplamu informāciju. Paldies! Es ļoti, uh, es ievācu ļoti rūpīgi informāciju, saka Krāmera kungs Rumānijā. Tagad arī norisinās debates par to, vai valdības lēmumu pieņems parlaments vai nē. Arī komisija par to diskutē. Arī es esmu informēts par to, ka Vācijā un Francijā slēdz daudzus dzelzceļa sa savienojumus. Esmu pret to cīnījies. Man vienalga, kurā valstī tas notiek. Dzelzceļam pieder nākotne un tikai pateicoties. Uh, dzelzceļam, bet klimata pārmaiņas, lai piedāvātu labāku nākotni mūsu bērniem un mazbērniem. Ja, mēs, ja jūs man teicāt, ka jūs vēlaties eh, optimizēt eh, dzelzceļa tīklu, tajā pašā laikā 30-40% no savienojumiem slēdzot, nu tā nav nekāda optimizēšana, bet tā ir iznīcināšana. Paldies, Gila kungs, lūdzu, pusotra minūte. Paldies. Šajā 21. gadsimtā es gribētu teikt, ka mikro Eiropas birokrātu skatījumā šeit mēs runājam birokrātu valodā. Mēs it kā gribam samazināt šīs reģionālās atšķirības. Šī ir eh, globalizācija un ciešāka Eiropas Savienība. Iekšējo politiku ģenerālu direktorātu vārdos eh, un lasot viņa dokumentus ir ļoti grūti saprast, eh, kur tad makroekonomiskā stratēģija mm, ietekmē eksistējušās iniciatīvas. Kāpēc mēs tērējam, šķērdējam apvienotās karalistes? tas donokļu maksā tāju naudu un savu laiku šķērdējam galīgi nevajadzīgi. Paldies. Tālāk pospiešu kungs divas minūtes. Paldies. Komisāra kundze, es ļoti uzmanīgi klausījos. Es šeit pārstāvu Čehijas republiku. Runājot par Čehijas, arī uzskata to par tādu mikroreģionu. Uh, Uzskatām, ka nauda ne tikai būtu jādod nacionāliem projektiem, drīzāk vajadzētu veicināt pārobežu projektus, jo īpaši, ja jautājums attiecas uz dzelzceļa infrastruktūru, par ko mēs runājam šodien, šeit ir daudz kas darāms dzels priekškars ir izradis, tomēr eh, dzelzceļa sakars starp Čehiju un Vāciju nav pietiekami Te nav saskaņā ar esošajiem noteikumiem, un tas te nav nekādas loģikas, divām kaimiņu valstīm nevarētu būt šādas savienojumi. Ja mēs gribam investēt vairāk šādā um, pārobežu sadarbībā, ja mēs gribam to stiprināt, mums vajadzētu piešķirt vairāk finansējumu šādiem projektiem. Runājot par eh, Donavu eh, tur ir 220 miljoni, kas ir pieejami, bet tas nav pietiekami tas nav pietiekami pat vienam atsevišķam lielākam projektam. Mēs esam analizējuši Prāgas pilsnērs Nirnbergas atzaru vai reģionu, arī Mīnhens reģionu. 1,4 miljardi būtu nepieciešami. Tas ir piecreiz vairāk nekā pieejama summa visā fondā. Uh, Tāpēc nākotnē mums ir jārunā par to, vai mēs nevarētu šeit uzlabot darbu, investēt arī divriteņu maršrutos, arī šādi riteņbraucēju ceļi ir ļoti svarīgi. Tomēr riteņbraucēju ceļi nav strateģiski tik svarīgi kā dzels, dzelzceļa ceļi. Mums ir daudz lielisku projektu, tomēr mums ir nepieciešams vairāk naudas, lai to visu atbalstītu. Paldies, Jāla Senders kundze. Paldies. Par, paldies komisijai par šo reģionālās sadarbības prezentāciju. Jūs arī norādījāt uz šīm nevienlīdzībām, kas eksistē un jūs arī akcentējāt jūsu runu uz dzelzceļiem publiskiem pakalpojumiem. Mēs saprotam, ka šeit ir arī zināms solidaritātes brīnums attiecībā uz austrumiem. Mēs, tās ir valsts, kas gūs labumu no kohēzijas fondiem, un šeit situācija jo īpaši sarežģīta ir. Es zinu, um, ka mēs šeit nevaram būt apmierināti. Šeit mēs runājam arī par jauniem koridoriem, jauniem multimodāliem savienojumiem, bet eh, kas ir ar tulku? Nav, eh, jā, ir problēma ar angļu valodas tulkojumu. It's okay. It's okay. Bien. Recuerdo solamente que había dos redes. Jā, es atļaušos atgādināt, ka šeit ir divi tīkli. Vispirms ir tie jaunie koridori, kas ir multimodāli. Uh, kur ir ietvers pilnīgi viss, ne tikai ceļš un dzelzceļš, bet arī iekšējie ūdeņi, bet ir iespējams runāt arī globāli, eh, atsaucoties uz nacionālajiem plāniem. Es atceros, ka Rumānija mm, nebija kādu laiku atpakaļ pie iepriekšējās valdības iesniegusi savu nacionālo plānu, un tagad jaunā valdība pēdējo mēnešu laikā plānu ir to iesniegusi, un tagad tas ir gatavs, un tagad mēs varam par to runāt. Uh, ļoti interesanti viedokli pauda daži deputāti, ka mm, šeit ir problēmas ar, apstru, ar absorpciju, nav arī atbalsta ātrā, liela ātruma dzelzceļam, kā arī ir problēmas ar. ar mm, savienojumiem, un šeit ir milzīga ieinteresētība attīstīt šo tīklus, attīstīt turismu, ir arī šķēršļi Vācijā un Austrijā saistībā ar Donavas navigāciju, kas nav vienmēr iespējama. Šis uh, reģions ir ārkārtīgi interesants no turistu viedokļa un ir jāatzīst, ka šeit ir dažādas iespējas, ir iespējams ceļot pa ceļiem, ir arī citi publiskie transporta mehānismi, tad ir iespējams uzlabot šo situāciju kopumā. Tālāk uh, zilās kartītes jautājums no Paldies! Es tikai gribēju teikt, ka Lielbritānijā 50. gados mēs eh, pieļāvām milzīgas kļūdas, eh, slēdzot daudzus dzelzceļa maršrutus, mazus eh, maršrutus, domājot, ka mašīnas ir nākotne. Es jums piekrītu, ka dzelzceļš ir nākotne, Bet mēs arī tāpat tērējam ļoti daudz naudas uh, ātrvilcieniem, kas, piemēram, kursē no Londonas uz Skotiju. Ļoti laba doma, bet īstenībā būtu labāk ieviest labu uh, dzelzceļa sistēmu, nevis iztērēt milzu naudu tādam uh, sal, savienojumam, kas nemaz tik lielai cilvēku daļai nenāk par uh, labu. Un jāsaka, ka beigās uh, vienīgie, kas varēs ar dzelzceļu pārvietot, pateicoties, būs eh, šīs godājumās iestādes locekļi un eh, bagāti uzņēmēji. Tātad labāk iztērēt naudu reģionālajam dzelzceļam, nevis eh, pārvadāt uzņēmējs no vienas attāls vietas uz citu, ignorēt visus pārējos. Vai jūs man piekrītat? Paldies! Paldies! Kā spāņu sieviete, es gribu teikt, ka starp Mālāgu, Seviļu, Barcelonu arī ir ātri vilcieni, kas kursē, un tas ir nācis par labu uzņēmēju darbībai. Un īstenībā Spānijā mēs esam guvuši diezgan pretēju pieredzi jūsu ilustrētajai. Protams, ja ir ļoti, eh, nu nepārāk eh, blīvi apdzīvot reģionu, tas varbūt var radīt problēmas, bet Spānijā cilvēkiem, nu, bija izdevīgāk tad bieži vien pārvietoties ar vilcienu, nevis lidot ar lidmašīnu, lai. Uh, Eh, piemēram, veikt savus darba pienākumus. Nu, jāsaka, ka ir jāpadomā, kā izmantot kapacitātes. Ir jauki, ja ir vilciens, ar kuru jūs varat tiešā veidā nokļūt uz Skotiju, bet, protams, jādomā arī par lokālo, vietējo un reģionālo transportu. Tas ir ārkārtīgi aktuāli, jo cilvēki, protams, joprojām turpina izmantot arī automašīnu. Paldies, tagad Jākovčič kungs. Paldies. Gribēju uzsvērt vairākus aspektus Ja mēs runājam par transporta līdzekļu uh, sadarbspēju, uh, makro reģionu situācijas uzlabošanai būs nepieciešami ļoti daudz līdzekļu. Mums uh, tomēr ir jāpadomā par transportu, par labākiem savienojumiem. Uh, visos transporta veidos, bet jāsaka, ka dzelzceļa maršruti ir ļoti, bieži vien dzelzceļa savienojumi ir ļoti lēni, piemēram, no Itālijas līdz Horvātijai, eh, Zagrebai, Zādarai, Splītai, Pločai, Sarājevai. Jums vajag milzīgi daudz laika, lai nokļūtu uz šīm pilsētām. Tāpat gribēju pievērsties kādai uh, eh, vietai rakstura problēmai. Uh, Jāsaka, ka Istras dzelzceļi ir savienoti tikai ar Slovēniju. Mums ir, eh, piemēram, eh, tad jāizveido tunelis Mičkas eh, kalnā vai jādomā par to, kā tam apbraukt apkārt. Jāsaka, ka mēs varam atbalstīt šādu pieeju, jo tas ir ļoti svarīgi. Jākovcīčs kungs, vai jūs atbildēsiet uz zilās kārtīts jautājumu? No Šaltes kunga tas ir. Jā, es atbildēšu. Šoltes kungs. Un tad ir vēl viens zilās kārtīts jautājums. Šoltes kungs pirmais. Paldies, dargie kolēģi. Jākovčiča kungs. Jūs pieminējat savienojumu starp Horvātiju un Sloveniju. Kā mēs esam uh, pietiekami labi informēti, no 1902. līdz 1935. gadam bija Porazanas savienojums, kas bija ļoti noderīgs cilvēkiem. Es gribēju pavaicāt, vai, jūsuprāt, mēs varam atdzīvināt šo savienojumu. Paldies! Paldies! Paldies par šo jautājumu! Protams! savienojumi Horvātijā ir uh, savienoti arī ar Sloveniju. Mēs varam arī, protams, uh, izcirst uh, tuneli Učkas uh, kalnā, bet tas būs ļoti dārgs un laiku paģērošs risinājums. Ja mēs runājam par kādreizējo Dienvidslāviju, Īstra bija sadalīta starp Horvātiju un Sloveniju. Un Tolaik eh, Slovenijas dzelzceļš eh, kaut kā pārvaldēja šo maršrutu, Me, bet ja mēs par to nevienosimies tagad, tad šis savienojums nu, vienkārši izsīks. Paldies! Maisners kundze. Paldies priekšsēdētāji. Man arī ir jautājums, kolēģi. Jūs nu pat pieminējāt, ka ir jādomā arī par uh, ostu un lidostu labāku savienojumu. Vai tas nozīmē, ka tur trūkst dzelzceļa savienojumu un uh, jāpadomā par to izbūvi? Vai arī, piemēram, ir jāizbūvē daudz vairāk ātrvilcienu līniju, lai nevajadzētu tā vietā izvēlēties lidmašīnu? Paldies! U ovom trenutku, ako Paldies! Ja mēs vēlamies uzlabot intermodalitāti transporta sektorā, Mums ir, protams, arī uh, jāuzlabo ātrums uh, dzelzceļa jomā. Piemēram, Adrijas jūs varat doties uz Bāriju ostu, uz Horvātijas ostām no Adrijas jūras ziemeļiem, bet ja jūs vēlaties nokļūt no Bāriju uz Rieku, uh, nu tad jums tas prasa ārkārtīgi daudz laika. Mums ir kaut kas jādara, lai vilcieni brauktu ātrāk. Paldies! Paldies tagad Škrleca kungs uz divām minūtēm. Paldies! Komisārs kundze, dāmas un kungi, ar gandarījumu konstatēju, ka jūs eh, turpināt atbalstīt makro reģionālo dimensiju. Tagad mēs runājam par Adrijas un Vidusjūras reģioniem, bet Tas nav saistīts tikai ar reģionu savienošanu, tātad ar, ar dažādu pilsētu savienošanu vienā reģionā, bet ar vairāku reģionu savienošanu. Piemēram, Adrijas jūras reģionā ir daudz ostu un var, piemēram, pārvadāt preces pa dzelzceļu, tādā veidā samazinot emisijas un uzlabojot mobilitāti. Bet Eiropas kartē nav šādu savienojumu kravu transportēšana ar vilcienu bieži vien neeksistē. Es gribēju pateikt, ka vajadzētu šajā kartē makro reģionos iezīmēt jaunus koridorus, lai varētu pārvadāt kravas pa dzelzceļu. Un ņemot vērā finansējumu, kas paredzēts 14. līdz 20. gadam, nu, varbūt varētu izmantot Connecting Europe instrumentu finansējumu, lai varētu šādus koridorus tra kravas transportam izbūvēt. Un tāpat mēs varētu pārdalīt finansējumu lai varētu uzlabot tādu transporta politiku, kas ir draudzīga videi. Citādi mēs nesasniegsim ne klimata, ne transporta politikā nospraustos mērķus līdz noteiktajam datumam. Tās valstis, kas izmanto kohēzijas eh, fondus, eh, būtu jāmudina uzlabot eh, līdzekļu apgūšanas rādītāji, cevišķi strādājot pie transporta infrastruktūras jābūt arī pārobežu infrastruktūrai. Labs piemērs eh, būtu minams Horvātijā. Pateicoties valsts eh, iepirkuma procedūrai, viens šāds projekts jau tiks īstenots. Paldies, arī Nolfī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir, protams, jāparūpējas par konkrētiem rezultātiem par rezultātiem, kas nāk par labu pilsoņu interesēm. Adrijas un Jonijas jūras reģionu nu, ir tāds kā balts plankums, ja mēs runājam par uh, transporta savienojumiem. Gribēju pavaicāt komisārs kundzei sēkojošo. Nu, Paņemiet vilcienu, brauciet gar Adrijas jūru un paskatieties, cik daudz savienojumu tur trūkst. Adrijas un Jonijas jūras makro reģioni patiešām ir ļoti slikti savienot. Nu, ja jūs vēlties doties, piemēram, no Peskāras uz Bariju, tas nav tik vienkārši izdarāms, bet ja mēs tikai vairāk uh, līdzekļus ieguldīsim šajā savienojumā no Lions līdz Turīnai, vai tas patiešām nāks par labu pilsoņiem? Mums ir jāinvestē mērtiecīgi, lai šos uh, baltos punktus kartē beidzot uh, izskaustu. Mums ir jāsavieno nevis tikai daži reģioni, bet visi reģioni, sevišķi dienvidos. Manuprāt, um, valstīm uh, dienvidos nevajadzētu nokavēt šo jauko projektu. Mums jāgarantē, lai stratēģija progresētu un komisārs kundze. Nu, lūdzu, dariet arī savu darba daļu. Paldies, Delīkungs. Mulțumesc. Biztos asszony elnök úr. A... Komisārs kundze priekšsēdētāji kungs, kolēģi, tie mehānismi, par kuriem runājam šodien, ir ārkārtīgi aktuāli Donavas un Adrijas uh, makro reģioniem, domājot par sinerģiju, par uh, ceļu un dzelzceļu uh, sadarbspēju. Ir jāsaka, ka dzelzceļa līnijas bieži vien ir fragmentētas un tās galvenokārt nu, aprobežojas ar viena reģiona savienošanu. Ir jāuzlabo uh, braukšanas grafiki, ir jāoptimizē sliežu ceļi, un es domāju, ka ir jāievieš projekti, kas varētu situāciju uzlabot. Makro reģionos ir arī tādas valstis, kas pilnībā vēl nav iestājušās Eiropas Savienībā. Pateicoties sarunām pagājušajā gadā Vīnē TNT uh, tīkli tagad attiecas arī uz kandidātu valstīm. Un tad mēs tagad beidzot varam jau saredzēt tāda tīkla aprises, kas varētu aptvert visu kontinentu, un, protams, tas nāktu par labu arī makro reģionu konkurētspējai. Jo bieži vien tie ir bieži izolēti, pa, jādomā arī par pozitīvajām, tehniskajām, ekonomiskajām ietekmēm. Un, lai izveidot šādus patiesi vērtīgus uh, koridorus, mums jādomā arī par īpašiem Eiropas Savienības finansēšanas mehānismiem. Šīs sinerģijas bieži vien ir grūti īstenot, ņemot vērā atšķirīgas uh, finansēšanas instrumentus, kas tiek izmantot dalību valstīs un kandidātu valstīs. Diemžēl joprojām ir šaurās vietas, tādēļ es mudinātu komisiju pārbaudot TNT tīklus, domāt, kā labāk iesaistīt kandidātu valstis, lai tās varēja pārstāvi arī varētu izmantot nepieciešamos finanšu un uh, uh legālos uh, mehānismus. Mēs uh, gribam parūpēties par turpmāku šī projekta attīstību. Paldies! Vies paldies tālāk Frunzulikas kungs uz pusotru minūti. Priekšātātāja komisārs kungs godātai kolēģi. Rumānija ir tāds pamatīgs partneris Eiropas dzelzceļa tīkla attīstībā. Tā strādā pie dažāda veida regulējuma, plašs dzelzceļa tīkls, arvien lielāks pieprasījums pēc mobilitātes un potenciāls, protams, arī ir visai strateģisks visas Eiropas Savienības transporta politikas ietvaros. Ir ja tīpaši Austrum Eiropā. Bez jebkādām šaubām dzelzceļa sektors Rumānijā tāpat laikā sastopas ar lielām grūtībām, un tāpēc ir vajadzīgs pamatīgs reformas. Domāju, ka šis vispārīgais masterplāns, jeb pamatplāns, šajā ziņā dara daudz ko. Tur tiek runāts par apmēram 40 miljardiem eiro, kas tad tiktu ieguldīti infrastruktūrā pārsvarā, lai atjauninātu 4000 kilometru garās dzelceļu līnijas valstī. 30% samazinājums attiecībā eh, uz, ši, uz līnijām. Jau kopš 90. gada ir apstiprināts, to prasīja savulaik EBRD un Pasaules banka. Tikai 2% no kravas satiksmes iet pa šiem posmiem. Atbalsta nodrošināšana, tā lai nonāktu pie modernizē, nonāk līdz modernizēšanai, būs, protams, eh, vajadzīgs. Tas būs saistīts ar izdevumiem. Un tomēr jāsaklabā arī šis tīkls, tāpēc, ka dzelzceļu sektora transports, eh, dzelzceļu, dzelzceļu sektors transporta jomā ir šī sektora pati nākotne. Un jāsaka, ka jau pašreiz, eso, pašreiz paredzētie darbi pilnībā uh, prasīs visus līdzekļus, kas piešķirti laikā līdz 2020. Gadā, uh, gadam samazinājums ir pārāk liels. Romānija tāpat laikā neatteiksies no šiem atjaunināšanas plāniem un pieprasīs ES līdzfinansējumu, vēlreiz uzsvarot, cik ļoti nozīmīgs ir šis sektors un salīdzinot ar vidējo rādītāju Eiropā, eh, pasaž, pārvadāto pasažieru skaits ir krietni lielāks. Liels paldies, vai esat gatavs uzklausīt zilās kartiņas jautājumu? No Krāmer kunga, ja? Lūdzu. Es gribēju pavaicāt, Vai ceļu tīkls Rumānijā ir tik lieliski attīstīts, ka jūs nedomājat, piemēram, aiztaisīt kādu no ceļiem? Nu, es neesmu dzirdējis, ka kaut kur Eiropā kāds ceļš tiktu aiztaisīts, jo nav bijis pietiekam daudz līdzekļu tā uzturēšanai. Gribēju pavaicāt, vai šajā pamatplānā ir padomāts par 10-15% ceļu slēgšanu, vai tieši otrādi ceļi ir tabū un taupīts tiek tikai attiecībā uz dzelzceļu. Frunzulikas kungs, lūdzu lūdzu. Mm, protams, jāatbild uz Kramer kunga bažām. Mēs patiešām gaidām, lai Eiropas Savienība piedāvātu zinām motivāciju tādām dalībvalstīm kā Rumānija, lai tās vairāk izmantot savus dzelzceļa tīklus un nevis autoceļus. Liels paldies! Tālāk Radoškungs uz vienu minūti. Priekšādātāji, komisārs kundze ārkārtīgi priecājos, ka šis jautājums ir iekļauts plenārsēdes darba kārtībā. Dzelzceļš pilnīgi noteikti ir labāks un lētāks transporta pār, um, veids nekā visi citi, un tieši tāpēc Eiropas Savienībā to vajadzētu attīstīt, ir īpaši minētajā reģionā. Šobrīd nav nekādas saiknes starp, piemēram, upēm un ostām un, mm, piemēram, un lidostām, kas izvietotas šajā reģionā. Nav dzelzceļa saiknes un savienojumu. Savukārt plāni par jaunu transporta ašu izbūvi lielākoties pievēršas uz autoceļu jomu. Un tāpēc priecājos, ka komisāra Krecu teica, ka TNT tiks pagarināts arī uz Rietumu Balkānu reģionu. Es ceru, ka tas nozīmēs ne tikai to, ka Rietumu Balkānu tiks labāk piesaistīti pārējai Eiropai, bet vienlaicīgi tiks veicināts arī, veicināt arī dzelzceļa tīkla attīstība, tādējādi mudinot vairāk izmantot dzelzceļu un kuģu transportu. Paldies. Nākamais runātājs Sānīkungs uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, mums jāapzinās, par ko īsti mēs te runājam. Donavas reģions ir viena piektā daļa no visas ES teritorijas, un tur dzīvo viena piektā daļa arī no Eiropas Savienības pilsoņiem. Kādreiz šī teritorija bija daļa no viena cita uh, liela integrācijas projekta pirms 100-150 gadiem uzsākās dzelzceļa tīklu uzplaukums. Toreiz tas bija kaut kas moderns un tāds ilgspējīgs transporta līdzeklis. Arī šobrīd eh, tas nav daudz citādāk, bet dažādi vēstures rata pagriezieni noveta pie tā, ka šie reģioni uh, kļuva fragmentēti, un ja mēs vēlamies reģionu atkal labāk integrēt Eiropā, protams, ir nepieciešams investīcijas. Ne visas valstis, kas atrodas šajā reģionā, ir Eiropas Savienības dalībvalsts, savukārt Ukraina un Moldova uh, ir iesaistījušies partnerattiecībās ar Eiropu. Ukrainā līdz pat šai dienai ir tādi dzelzceļa savienojumi, kas netiek izmantoti bet šos savienojumus varētu atkal izmantot, ja mēs runājam par projektiem. Būtu ļoti labi uzlabot intermodalitāti un tāpat jādomā arī par ekoloģiskiem aspektiem. Paldies! Es paldies tālāk Mamikina kungam. Viena minūte. Kodētais priekšādātāji kolēģi, transporta joma ir spēlēm būtisku lomu Donavas un Adrijas makroreģionālajās stratēģijās. Da, piemēram, nesenā Donavas transnacionālā programma ar 222 miljonu eiro budžetu būtu jāveido tā, lai tā dod ieguldījumu ne tikai efektīvā ūdens pārvaldībā un lūdu riska novērš profilaks politikas uzlabošanā, un tāpat laikā, bet radīt arī modernu reģionālu dzelzceļu sistēmu tā lai tas nāk par labu gan pilsētu, gan lauku iedzīvotājiem un kravas transporta eh, jomai. Tas pats attiec arī uz Adrijas makro reģionu. Arvien vairāk pieaug noslodze kuģu ostās, pieaug kravu satiksme. Eiropas struktūra investīcija fonda ir viens no potenciāliem avotiem, kas varētu piedāvāt līdzekļus šāda veida ekonomiskā potenciāla veicināšanai. Turklāt pārobežu transporta kapacitāte tiktu veicināt ne tikai telekomunikāciju, pasta jomās, tiesību sargāšanas jomās un publisko pakalpojumos, bet tāpat laikā atvieglot arī vienkārši iedzīvotāju sadzīvi, dodoties no vienas valsts uz otru otru, un tā taču gal galā ir ekonomikas pati svarīgākā loma. Eh, paldies! Mēs paldies pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Trīs kolēģi pieteikušies uzstāties. Došu vārdu pirmajam, un pirmā ir Iašlaveckas kundze, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Šeit runājam par makroreģionālo stratēģiju un TNT tīkliem Donavas un Adrijas jūras reģionā. Es pilnībā atbalstu manu kolēģi izteikto aicinājumu, kas teica, ka dzelzceļa infrastruktūru vajadzētu maksimāli attīstīt šajā reģionā, bet gribētu tāpat laikā komisārai vaicāt, cik prioritāri svarīgs ir kuģu transports šai ziņā, it īpaši runājot par Donavas reģionu. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamā runātāja Grapīnī kundze priekšādātāji pateicos komisārs kundz godātie kolēģi. Šī tēma ir ārkārtīgi nozīmīga. Un es domāju, ka mums ir jānonāk laika gaitā arī pie zināmām, zināmiem secinājumiem. Žēl, ka spriežam par to tagad pašās plenārsēdes beigās, ka šeit vairs nav tik daudz klausītāju. Donams un Adrijas jūras makro reģioni ir ārkārtīgi svarīgi. Un komisārs Kunze, jūs teicāt, ka ir tādas valstis, kur transporta sektora kvalitāte eh, ir visai apšaubām. Jūs runājat, piemēram, par Čehiju Es varu jums tikai un vienīgi piekrist šai ziņā, bet jūs vēl pēc tam teicāt, ka ir vajadzīgs trīs lietas, lai starpmodālos savienojums uzlabotu. Un vai es gribētu vajadzētu, vai jūs varat pārliecināt Junkeru kungu, ka no strateģiskā investīcija fonda vajadzētu piešķirt tādā gadījumā arī līdzekļus tiem reģioniem, kas ar šāda veida problēmām un atpalicību sastops, jo jāsaka, ka vienotā tirgu eh, citādi nevar jo transports kaut galā rada piesārņojumu, piesārņojums eh, rada tālākas izmaksas. Manuprāt, jāatceras arī vēl par ceļu satiksmes negadījumiem un tā tālāk. Tāpēc, domāju, ļoti svarīgi būtu līdzekļus tiešām novērst, novirzīt uz tiem reģioniem, kas dzelzceļa jums attīstībā šobrīd ir atpalikuši. Paldies tālāk, Salimoča kungs, uz vienu minūti. Paldies priekšādātāji. Komisārts Kondze. Ja es gribētu ar vilcienu atbraukt no Sarājevas līdz pilsētai, no kurienes nākat jūs, nu tad tie ir 800 km, man vajadzētu tam 48 stundas. Daudz vienkāršāk būtu ierasties tad eh, šeit pilnīgi jebkādā citā veidā. Nu, pat ja beigu beigās eh, kopā sarēķināto kilometru skaits būtu daudz garāks. Nu, jāsaka, šāda veida situācijas kavē turismu attīstību, tas nenāk par labu enerģijas jomai, telekomunikācija joma tiek kavēta un tā tālāk. Es patiešām ceru, ka šāda šī jūsu ierosinātā ideja un Eh, plāni saņems līdzekļus un tiešām varēs pievienot Rietumu Balkānu reģionu veiksmīgi dzelzceļa tīklumu kvalitatīvā veidā, tā lai mums nebūtu jācieš zaudējumi. Paldies, tālāk došu vārdu Kretu kundzei komisijas vārdā. Lūdzu. Priekšādātāji pateicos. Godātie parlamenta deputāti, vēlos jums no sirds pateikties par ieguldījumu šajās debatās. Debatas bija visai dzīvīgas, un tas kārtējo reizi parāda, cik ārkārtīgi svarīgi ir veidot atbilstīgus dzelzceļu savienojumus, cik tas svarīgi Donavas un Adrijas jūras makro reģionos. Un tas, protams, nozīmīgi arī iekšējam tirgum. Gribu norādīt uz vairākām lietām. Pirmām kārtām, kas attiec uz makro reģioniem, Jūs zināt, ka šāda veida sadalījums tika izveidots pie nosacījumiem, ka netiks eh, veidotas jaunas iestādes, jauni finansējuma avoti un tam līdzīgi. Līdz ar to apkopotie resursi šobrīd ir nu, jāizmanto tā, lai, tas, lai tie spētu atrisināt problēmas, pārobežu problēmas, ar ko šobrīd sastopamies šais reģionos. Un savukārt tālāks finansējums programmām un tam līdzīgi vajadzētu, vai, tam vajadzētu nākt no dalību valstīm. Jūs kā Eiropas parlamenta deputāti eh, nesagatavojat kopējus projektus, to nevaram darīt arī mēs. Un es protams, atbalstu šo makro reģionu stratēģiju kā tādu, jo jūs pamatot norādījāt, ka te runājām par ES dalību valstīm, kas tad sastrādājas savā starpā, sastrādājas ar valstīm ārpus Eiropas Savienības. Un šobrīd tas ir vienīgais iespējamais veids, kā pie viena saruna galda nosēdināt gan es dalībvalstis, gan tās, kas vēl tādas nav. Un tāpat laikā panākt, ka tās kopīgas problēmas risina kopīgiem spēkiem, nu, piemēram, tā kā tas nepieciešams Donavas stratēģijas kontekstā. Galā te mēs runājam par, četrām, par 14 valstīm, 9 ES dalībvalstis un 5 ārpus. Eiropas Savienības dzelzceļu infrastruktūru saskaņā ar komisijas um, teikto šai reģionā nav pietiekami atbilstīgi attīstīta, un atsevišķos gadījumos tādas pat vispār nav. Es jums piekrītu, godātais deputātis, pat esmu bijusi Sarajevā, un uh, man ir bijis pēc tam jāatgriežas Vīnē vai Briselē, un no Bukarestas līdz Sarajevai mm, nokļūt, tas nebūtu nav vienkārši. Infrastruktūras trūkst. Nepietiek pārobežu savienojumu Nu, diemžēl nacionālās varas iestādes nevienmēr par prioritārām uzskata šāda veida darbības. Un tāpēc plāns Donams reģionam ir izstrādāts tā, lai aicinātu dalībvalstis pievērst šim jautājumam lielāku uzmanību. Tāpēc vēlreiz atkārtošu to, ka transporta infrastruktūra, tīpaši pierobežu rajonos, ir ārkārtīgi nozīmīga, jo, bet īpaši lauku reģioniem jo iedzīvotāji šādos lauku reģionos lielā mērā ir atkarīgi no šīs infrastruktūras vairāk kā citur. Kas attiec uz upju transportu, kas tika pieminēts, arī tas ir sasaistīts ar Donavas eh, basēnu stratēģiju. Par to esam daudz un gari runājuši. Arī tajā brīdī, kad strādājam pie igadējās Donavas stratēģijas, tam bija veltīta pat konference un jāuzsver, ka vispār šī savietojamība, dzelzceļa savietojamība ar ostām savienojumi ir ļoti prioritāri. Donavas stratēģijas ietvaros, un tas, protams, attiecas arī uz Adrijas jūras reģionu. Es savā ziņā biju tāda kā vidutāja, tad, kad runājām ar Bulgārijas un Rumānijas transporta ministriem. Šajās valstīs pastāv milzīgas problēmas ar iekšzemes ūdens ceļiem. tieši tāpēc, ka, piemēram, Donavā reizēm ūdens līmenis ir ļoti zems un tā nav kuģojama, mēs cenšamies šobrīd veidot dialogu. Dialogu starp transporta ministriem dažādās valstīs. Jo, ja ir kaut vai viens metrs, kuru nevar kuģis čērstot Donavā, tad visa šī ķēde, visa iekšzemes ūdens, ūdens ceļu ķēde tiek nobloķēta. Es patiešām Eh, ceru, ka visas dalībvalstis darīs visu, kas iespējams, lai problēmas atrisinātu. Tālāk. Runājot par Adrijas un Jonijas jūras reģionu. Tajā ietilpst astoņas valstis, četras dalībvalstis un četras valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis. Es būtu ārpra, es, es būšu Dubrovnikos maijā, kad šī stratēģija tiks palaista, un dzelzceļš šais reģionos, jāsaka, varbūt ir nedaudz labākā situācijā nekā Donavas reģionā, bet tāpat laikā konkurētspēju var uzlabot vēl tālāk, nenoliedzam. Ir arī izstrādāta virkne projektu Adrijas un Jonijas jūras reģionā šajā jomā, un tiem ir vajadzīgas investīcijas. Tāpat laikā, lai investīcijas saņemtu no šādiem avotiem, projektiem jāatbilst TNT kritērijiem. Statistika liecina, ka pasažieru satiks eh, apjomos ar vienu samazinās. Eh, tātad pasažieri nekuģo pa, kuģni, pa, pa ūden, iekšzemes ūdens ceļiem, diemžēl. Vēl pāris lietas. Nepieciešams, lai sadarbība notiktu starp visām ieinteresētajām pusēm, ir jāveido ciešas saiknes ar kaimiņu valstīm, ar kaimiņu reģioniem, un ir vajadzīga arī spēcīga politiskā griba, lai īstenot atbilstīgās reformas. Un lai tiktu nodrošināts pietiekami investīciju, kas ļautu dzelzceļa infrastruktūrai attīstīties un atbilst iedzīvotāju prasībām. Un šī iemesla dēļ šobrīd esam izstrādājušos instrumentus, tas, ko tagad grasamies piedāvāt dalību valstīm tieši šādiem nolūkiem. Un es gribētu mudināt visas ieinteresētās puses eh, ņemt šos instrumentus rokā un izmantot tos, lai veicinātu dzelzceļa satiksmes eh, vēršanos plašumā šais reģionos. Mēs tur arī turpmāk strādāsim plecu pie pleca ar Eiropas parlamentu, lai panāktu to, ka šī joma tiek uzlabot, lai tas nāk par labu iedzīvotājiem, un tas, protams, būs iegums visai Eiropas Savienībai. Kolēģis, kam gribēju teikt, nākamo prāzi šķiet ir atstājis zāli. Jūs teicāt, ka komisijai nerūp Eiropas dienvidi. Jāsaka, mani tas um, gandrīz aizvaino. Es pilnīgi noteikti atsakos piekrist. Nē, lūk, jūs esat kolēģi, jūs uh, sēžat vienkārši man gandrīz aiz muguras. Runājot par Sīcīliju, par Kalabriju un kampaņu šajos reģionos, es šais kampaņās biju ļoti aktīvi iesaistīta. Biju pati Itālijā Un tai laikā projekti bija nobloķēti. Es toreiz Neapolē e, strādāju pie tā, lai šie projekti tiktu atbloķēti, un tā tas arī notika. Tiek runāts par jaunu dzelzceļa savienojumu ar šo reģionu. Nu, un cerams, šis savienojums pavisam drīz pat tiks padarīts operatīvs. Un līdz ar to tiks, būs savienojums ne tikai no ziemeļiem uz dienvidiem, bet arī šķērsām pāri Itālijai. Bet atgriežoties vēl pie Rumānijas. Šai ziņā vēlējos teikt, ka ne jau komisija ir tā, kas izvēlas prioritātes un finanšu posteņu summas, kas attiecīgi prioritātēm tiek piešķirtas. Priekš tā ir izstrādāts nacionālās stratēģijas, tos starp Rumānijas nacionālā, nacionālā stratēģija, un komisija ar saviem pakalpojumiem, ar konsultāciju procesu piedāvā atbalstu dalībvalstīm visās stratēģijas īstenošanas uh, daļās, visos posmos bet katra valsts, katra valdība ir tiesīga noteikt pati savas prioritātes. Un viss, ko es varu darīt, ir tikai cerēt, ka visā stratēģija īstenošanas posmā, laikā valdības sapratīs, cik ļoti elastīgi jārīkojas un cik ļoti svarīgi ir šajā gadījumā taisnot iedzīvotāju cerības. Paldies! Liels paldies! Šī diskusija.